La seduta è aperta. Jā, labrīt. Sāk, sāksim sanāksmi. L'onorevole Anderson ha chiesto la parola per una mozione. Uh, Andersen par reglamentu. Andersens kundze. You have the floor. Jums vārds. Anderson, you have the floor. Andersens kundze, jums vārds. Thank you, President. Paldies, priekšādātāji, un labrīt visiem. Es ļoti atvainojos, tas bija ļoti sarežģīts lēmums, bet uh, es uh, gribēju teikt, ka lēmums atlikt bāzošanu mūsu delegācija ļoti liela problēma. Tīpaši Eiropas pilsēņu vārdā vēlos to teikt, mēs esam ļoti norūpējuši.